kas visi mums cenšas iegrūst kaut kādus prospektus rokās. Un es tiešām priekšsēdētājs kundz gribētu lūgt, lai tam tiek darīts gals. Grazie, honorevo. Paldies Bradborna kungam par jūsu priekšlikumu. Eh, jūsu lūgumu mēs darīsim zināmu, tāpēc, lai tas tikko darīts šī jautājuma risināšanai. Tālāk ķersimies pie balsošanas. Un vispirms ir paziņojumi. Kompetentā komiteja ir šādā veidā ratificējusi tekstu, kas bija pieņemts Eiropas parlamentā, kas attiecās uz būvniecības pro precēm, un tas pants tiek uzskatīts kā pieņemts, ja vien 48 stundu laikā politiskā grupa, kurā uh, būs vismaz 40 deputāti, nepiedāvās uh, balsot par to. Tālāk, kas attiecās uz 211 panta trešo paragrāfu. Tad šeit tiek piedāvāts interpretēt 56. un 50. pantu šādi. 56. pāns balstoties uz 56. pāntu trešo paragrāfu kompetentā komisija nolēma, ka nav nepieciešams asociēt šai procedūrai neko papildus. Šeit ir runa par ekskluzīvu kompetenci, un tas ir no jauna jāizskata parlamentā, kas attiecās uz trešā paragrāfa ievilkumu. Tad kompetentā komiteja parlamentam atļāva izlemt, kad ir uh, piemērotais brīdis, lai izskatītu šo procedūru tālāk par 50. pantu, par priekšsēdētāju konferenci. Visās šajās procedūras fāzēs tiek izmantotas kompetentās komitejas tiesības, uh, un ir nepieciešams sadarboties ar asociēto komiteju, un grozījumi tiek izskatīti komitejā. Gadījumā, ja kompetentā komisija neatzīst asociētās komitejas priekšrocības, tad pirmās pieņemtie lēmumi ir derīgi Nu, tāda uh, interpretācija tiek pieņemta, ja neviens neiebilst. Un mēs sāksim tad uh, tādā veidā strādāt jau uh, trešdien, 16. februārī. Nu, un tagad sāksim balsošanu. Darba kārtība paredz balsot pēc vienkāršotās procedūras par Žalī kundzes ziņojumu. Tas ir EK un Dienvidāfrikas tirdzniecības attīstības un sadarbības nolīgums. Sāksim balsot par šo mm, ziņojumu. Nomināli balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. La relazione è. Rezultāts ir pieņemts. Dienas kārtībā mums ir paredzēts balsot pār kopas ziņojumu e, Eiropas Savienība, Islanda, Lichtenšteina un Norvēģija. Sākam balsot, kas pār, kas pret, kas atturas pieņemts. Hautkarta kungs vēlas izteikties lūdzu. Mm, es gribētu pateikt, ka man nedarbojās šeit balsošanas aparāts. Prego l'onorevole Kofferati. Kofferati lūdzu. Man arī nedarbojas balsošanas aparāts, nevaru balstot. Jā, tehniskais dienas ņems vērā to, ko jūs teicāt tālāk. Darba kārtībā mums ir paredzēts pēc vienkāršotās procedūras balsot par tik kaut ko